Pirmkārt, esmu saņēmis no EFD punkts uh, prasību, lai Beldera kungs tiktu apstiprināts kā jaunais delegācijas uz attiecības ar Japānu loceklis, kas saistās Nātras kungu. Tālāk saskaņā 216 reglamentu pantu 4. punktu es jums arī paziņoju, ka nav nekādi iesniegtie